Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Megkezd... Mimi kolēģi, parlamentārieši, balss skaidrojums ir šobrīd darba kārtībā attiecībā uz Alvāro ziņojumu. Es došu vārdu Andra Kienas kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Tent. Es balsoju par šo Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, lai uh, finanšu ziņojumu datus apstrādi nodrošinātu, lai apsakotu terorismu. Mēs ļoti labi saprotam attiecībā uz šo draudu ko terorisms mūsu drošībai parāda, kā arī mūsu partneriem otrpus Atlantijas okeānam. Un man nevajag jums vēlreiz atgādināt par teroristu uzbrukumiem, kas jau ir notikuši Eiropā uz Eiropas zemes. Uh, Eh, pēdējā desmitgadē. Ir ļoti skaidri saprotams arī, ka Eiro Amerikas Savienotā valstu partneris mums arī ir strateģisks eh, partneris, ne tikai globālās eh, drošības, bet arī ekonomikas ziņā un arī citās jomās. Un, ko, un šis te apņemšanās skaidri parāda. Uh, uh, Amerikas viceprezidenta uh, Eh, nostāju dažus mēnešus atpakaļ, ko viņš izteica šajā parlamentā. Un ir eh, ļoti svarīgi, lai mēs varētu izsakot teroristu uh, darbībām. Un ir tīpaši, ka uh, šobrīd ir saņemti pa papildus skaidrojumi un ir atbildes reakcija uz Eiropas parlamenta bažām bijusi. Paldies, Andrikienas kundzei, saka priekšsēdētājs. Nākamais ir Žerārs Beitenkungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, ir vairāk iemesli, kādēļ es varētu būt balsojis pret šo rezolūciju, bet pārāk maz laika 60 sekundēs pateikt. Mums, protams, ir jāapkaro terorisms, bet mēs noteikti nedrīkstam izmantot to par iemeslu, kādēļ spiegot pašiem savus pilsoņus. Viņiem ir pir, privātās dzīves aizsardzība, un mums ne parlamentam, ne Eiropai, ne Amerikas Savienotajām valstīm vēl jau vairāk nav nekāda uh, daļa par šo te personīgo dzīvi, un mēs nees, nees, neesam spējīgi atbildēt un nodrošināt demokrātisko uh, uzticību, ko mums parāda saviem uh, savi pilsoņi. Mums nav nekādu arī eh, garantiju izstrādā, iestrādāt šajā dokumentā, kas eh, ļautu, kas neļautu Amerikas Savienotām nelietīgi izmantot šo te informāciju. Amerikas Savienotām valstī, eh, es atvainojos, Lielbritānija ir iespēja nepievienoties, un es ceru, ka šoreizīt viņi neizrādīs savu stingro mugurkaulu un nepievienosim šim nolīgumam. Paldies! Paldies! Kačmerek kungam dod vārdu vienai minūtei. Paldies! Es balsoju pār Alvāro kunga ziņojumu. Mums ir nepieciešama reāla instrumenta, lai apkarotu terorismu. Un ļoti būtisks terorisms ir profilakse. Tas nozīmē, ka jākontrolē eh, terorismu finanšu plūsmas jo visā citādi e, dodam līdzekļus. Un ja apku, um, teiksim, izsīkts šī naudas plūsma, tad varēs labāk kontrolēt uh, terorismu. Teroristu dzīve kļūst daudzkārt grūtāka. Esmu ļoti gandarīgs par to, ka esam vienojušies. Paldies! Paldies! Takuls kungs nākošais runātājs vienminūte. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es balsoju par Alvāro ziņojumu. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs uh, kopā cīnītos pret terorismu un īpaši nozīmīgi ir kopīgi rīkoties, pārstāvot mūsu kopējās vērtības, jāuzlabo transatlantiskās attiecības, un jūs zinat, ka mūsu vērtības ir mm, viens un tās pašas, bet nozīmīgi ir, lai datu aizsardzība arī tiktu ievērota. Mēs esam nosauk, nosprauduši noteikti robežu un arī terorisma draudu gadījumā tai nedrīkst pārkāpt. Es ceru, ka mēs paši varēsim ar šiem pasākumiem cīnīties pret terorismu un arī paši radīt pasākums, lai cīnītos pret terorismu. Paldies! Köszönöm, képviselő úr! Végül Dan... Paldies! Un noslēgumā Hanien kungs. Vienu minūti. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vienmēr ir tāds, starp, tāds sab, da, delikātā svītriņa starp pilsonu brīvību un aizsardzību. Un vairākas reizes pēdējo deviņu gadu laikā eh, pēc pēdējiem teroristu uzbrukumiem mums šī sabalansētība ir sajukusi. Viena daļa politiķu uzskata, ka uh, ka jārīkojās tikai tādos gadījumos, kad uh, ir uh, publika eh, vai, vai iedzīvotāji ir izrādījuši savu satraukumu. Nevis tādos gadījumos, kad tas bijis patiešām svarīgi un uh, kā piesardzības jautājums. Šajā gadījumā man liekas, ka mēs esam ļoti pareizi uh, izvietojuši šīs uh, drošības klauzulas. Mēs dodam drošības spēkiem visā pasaulē sadarboties efektīvi tādējādi. Uh, tādējādi sada, nodrošinot, uh, nodrošinot uh, drošību. Uh, Eh, tikai negaidot gadījumu, kuram vajadzēs atbildēt. Un es priecājos, ka mums šeit Eiropā ir tik brīnišķīgs gadījums, uz ko atsaukties arī nākotnē. Paldies! Pa, nākamais eh, ziņojums, par kuru būs balsu skaidrošana, ir Broka ziņojums, un pirmais ir Čupigins vienu minūti. Paldies! Paldies eh, par šo Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu, tad to mums ir, uz to mums jāraugās ārlietu un drošības politikas kontekstā, ir paredzēts eh, veikt tajā izmaiņas, vai tās jau ir formulētas Lisabonas līgumā, un ir paredzēts stiprināt eh, militāro rūpniecību Eiropā un tā pašā laikā lielākajām uh, dalībvalstīm Eiropas Savienībā tiek apgrūtināts, uh, apgrūtināts militārās aktivitātes. Un, um, ir jārunā arī par to, ka līdzīgi kā rīkojas ASV, uh, m, Eiropas Savienībai varētu būt uh, kārdinājums veikt militāras akcijas ārpus Eiropas Savienības, ja tās ir ekonomiski ļoti izdevīgas. Paldies. Tunne Kelama kungs lūdzu. Atbalstu Elmāra Broka ziņojumu, tāpēc, ka apvienotā Eiropas parlamenta pozīcija ir tāda, kura visvairāk izmanto visas jaunās iespējas, kuras Lisbonas līgums mums nodrošina. Es it īpaši atbalstu to eh, politisko un finansu pāraudzību eh, attiecībā uz ārējo, ārējiem dienestiem. Es arī priecājos, ka augstais pārstāvis uh, Uh, atbalsta demokrātijas uh, struktūras. Uh, un visvairāk mēs stāvam un iestājamies par praktisko darbību pa, un šo te sabalansētību sa skaņojot augsto pārstāvju uh, un attiecīgo dienestu visos 27 dalība valstīs. Un šis process ir tikai sācies. Un es uh, ceru, ka 2013. Uh, gada pārskate varēs arī sevi ietvert pār, līdzīgo vienādo pārstāvību. Paldies! Nākamais būs Laimel, Luiciāna un Andrikiene. Katram pa minūtē. Paldies! Mr. Angeliotis. Uh, yes, I missed. Uh... Es atvainojos. Es uh, izlaidu vienu vārdu. Antonioci kungs, viena minūte, es jums atvainojos, saka priekšādātājs. Paldies, priekšādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo esmu pilnīgi pārliecināts, ka. Uh, ka šis ārējā dienesta, ārējās rīcības dienests būs ļoti nozīmīgs instruments Eiropas Savienības ārējā politikā. Un es gribētu arī uzsvērt, ka ir jābūt tādai strateģiskai saskaņotībai, jā, nu, jābūt konsultācijām ar diplomātiskajiem dienestiem starp dalību valstīm, un līdz ar to ilgākā termiņā būtu iespējams arī sekmīgi aizstāvēt mūsu strateģiskās intereses ārzemēs. Paldies! Paldies, priekšā, paldies deputāt kungs! Nākamā ir Totas kundze, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšādātāji, es balsoju pret šo ziņojumu, jo runājot par šo ārējās rīcības dienas, tas ir tāds nozīmīgs um, stūrakmens Eiropas Savienībā, kā mēs dzirdam, bet uh, apvienotās karalists pilsoņi redz, ka viņu ārlietās, viņu valsts ārlietās notiek uh, iejaukšanās arvien lielāk, vairāk un viņu intereses nav pārstāvētas tīri, uh, tās nav leģitīmi pārstāvētas Eiropas Savienībā. Un uh, e, apvienotās karalistes nodokļu maksātājiem būs um, jās, jādzīvo ar uh, budžeta samazināšanas sekām, un to um, apvienotās karalists iedzīvotāji nemaz nevēlas. Paldies! Korholas kundze lūdzu. Kiitos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Runājot par šo ziņojumu, jāsaka, ka atbalstīju to, ka grozījumos tiek prasīts, ka ie, pārbaudot vai pārskatot uh, Eiropas ārējās darbības dienestu tiek iesaistīti arī nacionālajie diplomātskie dienesti. Eiropas Savienībai jābūt nozīmīgam spēlētājam starptautiskā līmenī. Un, protams, jāievēro tas arī finansējumā. Līdz šim ANO finansējumā esam bijuši atturīgi un ceru, ka Eiropas ārējās darbības dienests tiks finansēts labāk. Ceru, ka starptautiskās attiecības un jaunās struktūras arī darbosies veiksmīgāk. Paldies! Tagad Vaiders kundze. Paldies, pret. Eiropas ārējās darbības dienas sniedz iespēju padarīt Eiropas Savienības ārlietu politiku efektīvāku, vienotāku un strateģiski pārdomātāku. Ir pēdējais brīdis apliecināt, ka spējam darboties saskaņoti un ka mūsu ietekme pasaulē nav mazinājusies eiropas ārējās darbības dienests pārstāvēs visas eiropas savienības kopīgo pozīciju tomēr bez atsevišķo dalību valstu interešu un jūtīgo jautājumu vērāņemšanas un saskaņošanas nebūs iespējama efektīva dienesta darbība. šādai praksei jākļūst eiropas savienības ārpolitikas prioritātei. ģeogrāfiskās pārstāvniecības adekvātumam viennozīmīgi jābūt vienam no pamatprincipiem dienesta izveidē ir jānodrošina profesionāla taču arī proporcionāla dalībvalstu diplomātisko dienestu pārstāvība šajā dienestā no tā darbības pirmās dienas. ieviestais kompromiss saprātīga pārstāvniecība angliski meaningful uzliek īpašu atbildību šī dienesta veidojumiem lai tiešām visas dalībvalstis būtu pienācīgi pārstāvētas šajā jaunizveidotajā dienestā un es pateicos broka kungam par lielisko darbu šajā ziņojumā. paldies! Paldies! Lūdzu, Sikerska kungs. Paldies, dāmas un kungi. Šodien mēs pieņēmām lēmumu, ar ko tiks pātrināts Eiropas ārējās rīcības dienest izveide. Un ārējā politika ir jākoordinē daudz labāk daudzos sektoros. Te nevar runāt tikai par um, attīstības politiku vai tirzniecības politiku, ja mēs neņemam vērā ārlietu politikas koordināciju. Un, uh, Otrkārt, kontroles mehānismiem vai ka, ko izmanto Eiropas parlaments, ir jātiek izmantotiem daudz aktīvāk. Un trešais punkts, kur, ar ko šis dienests tiks saslēgs kopā, vai varbūt vajadzētu veidot tādu atsevišķu kolēģiju vai orgānu, un, protams, tam jāsadarbojas ar dalību valstu diplomātiem. Laba diplomātija izveidojas daudzu gadu laikā, un mēs nedrīkstam aizmirst Eiropas vērtības, un Eiropas Savienībai būs lielāks iespējas labāk sagatavoties krīžu pārvarēšanai. Paldies! Takulas kundze lūdzu. Kungs. Puolesta, koska, koska tiedän että tämä on seurausta lissabonin uudistussopimuksesta visa šī uh, akcija vai šis dienests par to ir runāts Lisabonas līgumā, un tāpēc tas tiek uh, veidots. Bet es mazliet bažījos lielās plašās birokrātijas dēļ, ko ir paredzēts izveidot. Jau sākumā bija runa par to, ka uh, šī iecera ir jāīsteno, nepalielinot īpaši izmaksas bet tā nemaz neizskatās, ka tas varētu būt iespējams. Un jau no paša sākuma tomēr vajadzētu atzīt, ka šim dienestam būs vajadzīgi lieli līdzekļi, nu, lai nerastos tāda izkropļota aina par note, notiekošo un mums nebūtu jāmelo. Lielās dalība valstis uh, ir ļoti ietekmīgas tieši veidojot šī dienesta eh, birokrātiju, un eh, šeit tomēr vajadzētu panākt lielāku līdzsvaru, lai tomēr būtu ievērots taisnīgums starp dalību valstīm. Paldies! Paldies! Es atvainojos, bet mums nav vairs daudz laika. Mārtiņa kungs, lūdzu. Much, the... Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos attiecībā par šo balsojumu par ārējās darbības dienas, bet tagad, kad esam nobalsojuši, tagad mums ir ļoti svarīgi attiet nedaudz nostāk no procedūras un struktūrām, kurš Uh, un, un var, var sākt darbu pie paša darbības dienesta. Es priecājos un ceru, ka, sapro, ka Ketija Eštona saprot, kas viņai darāms. Un cilvēktiesībām jābūt vienai no prioritātēm, un būtībā viņi ir arī apstiprinājis, ka, tā, uh, ka katrā no dienestiem būs arī cilvēktiesību uh, oficieris, uh, kurš sniegs regulārus pārskatus. Es priecāšos un ceru, ka Eiropā mums arī būs kopējā tāda pārvaldība šiem dienestiem, un es domāju, ka tajās valstīs, piemēram, Ķīnā mums ir tādi cilvēktiesību dienesti, kur, kur būtībā nedod nekādu labumu, mums ir jābeidz tur iet, iet jāpumpēt nauda un jāņem e, šo, šos resursus atpakaļ un jāievieto šajā ārējās darbības dienestā, kas būs daudz produktīvāks. Paldies! Nākamais runātājs ir Daniela Hanans. Uh, something... Priekšēdētāja kungs, kaut kas ir uh, ļoti dīvains attiecībā uz šīm te debatēm, ko mēs runājam par veidot Eiropas ārējās dien, e, darbības dienas, it kā mums jau nebūtu vesels diplomātiskais aparāts un dienests, jebkur skatieties trešo valstu un tur būs Eiropas Savienības vēstniecība, kas būs pāri visām pārējām delegācijām Un tā tālāk. Mēs jau esam ar Eiropas ārējās darbības dienestu izpētējumu apspieduši eh, Nacionālo valdību ārlietu ministrus. Ketrīnai Eštonē ir tik milzīga alga, ka saliekot veselu citu virkni ārlietu ministru kopā. Nu, vienā eh, daļā jāskatās, ka kopējā e, ārējā eh, Eiropas ārlietu politika vairāk atspoguļos to, ko Eiropas Savienība vēlās. Nē, mums jāskatās uz to, ko, ka šis te dienas un Katrīna Eštona uh, dara tik daudz lietas, piemēram, sarunājās ar uh, eh, Kastro režīmu, ar Taivānas režīmu un tā tālāk, un uh, da, liela daļa no dalībvalstīm tam nemaz nepiekrīt. Tātad tas nepārstāv. Uh, mūsu nostāju un darbības um, dalībvalstu nostāju. Paldies, un visbeidzot Greslas kundzei vārdu. Vienu minūti. Balsoju pret. Uh jo arhitektūra šajā dienestā ir uh, saistīta vēl ar vairākām vājībām, un esam norūpējušies par to. Otrkārt, Eiropas vēstnieks pārvaldīs komisijas naudas, un tas ir saistīts ar riskiem. Un tas vēl uh, šobrīd nav pilnībā skaidrs, kā tas tiks risināts. Un treškārt, parlamenta tiesības, parlamenta tiesības un padomas dokuments. Mēs esam de facto koplēmēji, bet esam pieļāvuši to, ka mūsu parlamenta tiesības netiek ievērotas. Un es nodarbojos ar uh, līdzekļu kontroli un tādēļ nejūtos saistīta uh, un nejūtos uh, pilnībā ievērota. Mēs uh, Pēdējā sasaukumā pieņemam uh, lēmums, kurus tagad paši nesam ievērojuši, un arī priekšstādātājs tam ir piekritis. Kādēļ mēs veidojam parlamenta reformu, un tad, kad uh, situācija uh, ir tāda, ka jālēmš par to, tad paši neievērojam. Tādēļ balsoju pret šo uh, līgumu. Paldies! Paldies! Balsojam um, paskaidrojumu turpinās ar Kosovas ziņojumu. Tagad dodu vārdu pirmām kārtām. Prēda kungam vienu minūti. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am votat diferit față de... Priekšādātāja kungs, es balsoju pēc, pret uh, savas grupas nostāju, tāpēc, ka man nebija nekādas citas iespējas, bet balsot pret šo te tekstu. Tur ir daudz lietas, kur pēc būtības šis ziņojums ir labs. Tas, kas notiek Kosovā, tam ir e, jābūt atspoguļotam un jābūt tiesībām un demokrātijai e, un tādai sabiedrībai, kura ievēro tiesiskumu un cilvēktiesības. Es vēlos, lai būtu stabilitāte šai valstī un arī attīstība, bet es nekādi nevaru piekrist tam, uh, Uh, jo nāk no valsts, kura neatbalsta Kosovas neatkarību, un tieši tādēļ ir šī te, kā uh, tur nav atsauce, uh, tur ir atsauce uz neatkarīgu valsti, kā Kosovu, un tieši tādēļ nevaru atbalstīt ziņojumu. Man ļoti žēl, ka tas netika ņemts vērā šī ziņojumā. Paldies predkungam, un tagad dod vārdu Munis de Orkuiza kundzei. Paldies, priekšādātāji! Jau vairāk kārt tika uzsvērts, ka balsojums, ko veica sociālisti, nav uzskatāms kā atbalsts Kosovas eh, formālai vai neformālai eh, neatkarībai. Līdz ar to mēs vēlamies uzsvērt, ka šis jautājums pat nav ticis izšķirts vai nav ticis atbalstīts ANO drošības padomē un vir, virknē starptautisko nolīgumu ir runāts par to, ka Balkānu valstu iedzīvotājiem ir jādod Eiropas perspektīva. Un es domāju, ka padomu secinājumu, kas notika 2. jūnijā, varētu tikt izmantot. Paldies. Tas sūta eķpērcerē. Andrikienes kundze lūdzu, paldies priekšsēdētā. Es balsoju par šo rezolūciju un gribētu komentēt faktu, ka Eiropas parlaments aktīvi iesaistās diskusijās ar komisiju un padomu par Kosovas nākotni. Kosova ir pēdējais neatrisinātais jautājums Balkānos un ir svarīgi, lai situācija būtu mierīga un miera process attīstītos tā, kā mēs to vēlamies. Jau 69 valstis ir atzinušas uh, Uh, Kosovas neatkarību un vairāk nekā 20 Eiropas Savienības valstis ir jāstiprina Balkānu valstu apviņemšanās veikt struktūrālās un demokrātiskās reformas. Tas pats attiecas uz, uz Kosovu. Un, uh, reģionālās stabilitātes nodrošināšanai Balkānos ir nepieciešama vienota pieeja arī attiecībā uz Kosovu atsevišķi. Bern Posselt képviselő úrnak adom meg. Nākošais runātājs Posselt kungs. Esmu tautas partijas Andrefrens šajā jautājumā pateicās Lunačekas kundzei. Teksts, kuru pieņēmām, ir pat daudz labāks nekā komitejā pieņemts. Mēs noteicām, ka Kosovas sadalījums nav um, nākotnes opcija. Tas ir izšķirīgi. Un jau pirmajā uh, projektā aicinājām piecas dalību valsts atzīt. Uh, Kosovu. Tas ir tādēļ loģiski, jo Eiropas parlaments 2005. un 2007. gadā balsoja ar divu trešdaļu vairākumu par atzīšanu. Dalību valsts vairākumā ir atzinušas Kosovu, un tādēļ mums jābūt skaidrībā, un jābūt skaidrībā par to, ka nebūs jauna saruna par uh, statusu. Pancērīkungs, ko ļoti augstu vērtēju, šodien viņu citē medijos, ka viņš ir par jaunu uh, uh, diskusija par status. Tas ir ārkārtīgi bīstami un ir absolūti nepieciešams, lai būtu pilna skaidrība, eh, teritorijas nedalāmība un atzīšana. To stiprinam ar šo ziņojumu, kā arī iesaistam Kosovu streaming procesā, proti priekš iestājas procesā. Paldies! The next, uh, will... Paldies! Nākamais runātājs un tā pašā laikā arī pēdējais Daniels Hanans lūdzu. Priekšādātāja kungs jau pieņemot Parīzes un Romas līgumus, Eiropas uh, projekts paredzēja tādu supranacionālu demokrātiju Eiropā un mūsu ideoloģija paredz, ka mēs atbalstam to, kas šobrīd notiek Kosovā sākotnējas biju atbalstītāju vidū, to vidū, kas atbalsta Kosovas neatkarību, bet mums vajadzētu attiecināt tos pašus principus arī uz pārējām nacionālajām minoritātēm, lai tas pats ir jātiecina uz serbu uh, populācijas daļu. Uh, Un šeit tiešām ir vērojams konflikts starp supranacionāliem principiem un demokrātiju. Ir bijušas dažādas impērijas, bet tik līdz jūs dodat cilvēkiem iespēju vēlēt, tā viņi izvēlas demokrātijas ceļu. Paldies! Tagad par Albāniju. Lūdzu, Andrikienes kundze priekšsēdētāji, es balsoju par Albānijas rezolūciju, jo mums vajadzētu uzsvērt, ka mēs atbalstām Albānijas centienus integrēties Eiropā, vēlamies stabilizēt un veicināt arī asociācijas līgumu slēgšanu. Un mēs vēlamies atbalstīt reformas, kas tur notiek, Kaut gan tā ir valsts, kurai vēl ir liels ceļš, ilgs ceļš ejams līdz Eiropas principu iedzīvināšanai savā dzīvē. Un um, daudz vēl ir darāms ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanā. 2009. gadā notika uh, parlamenta vēlēšanas, un mums ir jāatgādina mūsu albāņu draugiem, ka parlamentārās demokrātijas attīstība ir izšķirīgais jautājums un lielākais, labākais vai svarīgākais kritērijs integrācijai Eiropā. Paldies! Bernds Poselts lūdzu. Bijušās, bijušie sociālisti un komunisti mēģina destabilizēt valdību Albānijā. Uh, Mēs to strikt nosodām, bet, diemžēl, uh, tieši tas pats pat labam tiek mēģināts Maķedonijā, respektīvi Fairam. Červenkovska kungs aizvakar tikās ar komisāru Fīles kungu, uh, saruna bija konfidenciāla, un pēc tam uh, tas ir pret uh, Eiropas Savienībā pieņemto, viņš no šīs uh, sarunas uh, pēc tam izveidoja preses paziņoja un teica, ka komisārs ir atbalstījis viņu šajā iekšējā a, politikā. Es a, arī Filskungam vakar to teicu, nevar izmantot a, Eiropas Savienības komisāru sociālistiskai propagandai un iekšpolitikai. A, valdība ir demokrātiski leģitimēta, varam, tā a, a, ved a, valsti pa ceļu uz Eiropas Savienību. Opozīcija var oponēt, bet tai nav tiesība ļaunprātīgi izmantot Eiropas Savienību. Paldies! Un tagad runāsim par situāciju Kirgistānā. Andrikienas kundzei dodu vārdu atkal. Paldies! Es balsoju par rezolūciju tādēļ, ka es vēlētos pievienoties savai, eh, saviem kolēģiem eh, pret eh, to, eh, kas notika Kirgistānā pagājušajā nedēļā. Eh, ir ārkārtīgi šausmīgi, ka tik daudzi cilvēki etnisku iemeslu dēļ skrēja kā pūlis pa ielām un ievainodami gan 300 cilvēkus, 300, nogalinot 300 cilvēkus un vairāk kā 2000 cilvēki ir uh, slimnīcā. I, tiem tika sabojāts īpašums un tā tālāk. Es ceru, ka turpmāk demokrātija neattīstīsies šādā ceļā, izmantojot uh, nežēlību un protestus. Paldies! Vērders kundze dod vārdu rezultātā kirgīzijas dienvidos simtiem cilvēku ir zaudējuši dzīvības tūkstošiem ievainoti desmitiem tūkstoši ir bijuši spiest pamest savas mājas. tas liecina par to ka eiropas savienībai ir aktīvāk jāiesaistās šo centrālāzijas procesu risināšanā sniedzot palīdzību kirgīzijai mērķim ir jābūt cilvēkiem nevis konkrētai valdībai. vēl divdesmit two jūnijā centrālāzijas delegācijas sanāksmē kirgīzijas vēstnieks azilovs uzstāja ka vardarbība nebija etniskās tīrīšanas akts un ka starptautiskie mediji nesniedzot objektīvu situācijas izvērtējumu. uzbekijai šajā jautājumā ir cits viedoklis kā ziņojumā norādīts kirgīzijā nepamatot arestēti vairāki cilvēktiesību aizstāvji. šādi fakti jāņem vērā izvērtējot eiropas savienības stratēģiju attiecībā pret esošo politisko varu kirgīzijā. paralēli jāveic sarunas arī ar citām reģiona valstīm jo īpaši kirgīzijas kaimiņiem krieviju un ķīnu arī šīm valstīm ir būtiska ietekme šajā reģionā ziņojums aicina kirgīzijas valdību veikt ticamu un atbildīgu konfliktu izmeklēšanu iespējams starptautisko novērotāju klātbūtnē tāpēc es arī atbalstīju šo ziņojumu jo šī izmeklēšana ir ārkārtīgi nepieciešama. paldies! Uh, a kirgizek és az üzbégek iránti együttérzéssel most az. Paldies! Nākamais jautājums ir AIDS un HIV 18. startautiskā konference. Paldies, priekšēdētāji. Pirms 30 jau Eiropas Savienība jau vairākus gadu desmitus veic aktīvu palīdzību Āfrikā un uh, neraugoties uz to, uh, aids slimnieku un HIV inficēto skaits turpina pieaugt un Eiropas Savienība ir investējusi miljonus eiro, bet neraugoties uz to situāciju, mums neizdodas uzlabot. Un uh, es domāju arī, ka prezervatīvu izdalīšana nevar būt vienīgais vai labākais profilakses veids, bet ir jāsniedz palīdzība uh, Uh, cilvēkiem, kas jau ir HIV inficēti. Es runāju arī sevišķi par sievietēm, kas ir inficētas. Un es gribētu aicināt Eiropas Savienību novērtēt, cik efektīvi palīdzību tiešām tiek sniegta. Paldies! Tagad konvencija par kasešu munīcijas aizliegumu. Prēdas kungs, lūdzu, par konvenciju par kasešu munīcijas aizliegumu. Paldies, priekšēdētāji! Es atturējos šajā balsojumā, jo otrajā pantā ir noteikts termiņš attiecībā uz Rumāniju. Tas ir pārāk tāds ierobežojošs attiecībā uz pārunām Ženēvā, un mēs domājam, ka apvienotās nācijas veido tādu labu ietvaru, um, kas ļautu regulēt šo kasešu munīcijas aizliegumu. Paldies! Köszönjük szépen, képviselő úr, és most a mezőgazdasági. Paldies! Un tagad KLP nākotne pēc 2013. gada. Balsu skaidrojums vairāki ir, e, ir, ir, ir pieteikšies runāt, un pirmām kārtām došu vārdu Koļinovska kungam. Hozzászólással Péter. Nē, viņš nav šeit klāt. Nākamam Pitejāra kungam vārds vienu minūti. Priekšstādātāja kungs, kopējā lauksamniecības politika ir veiksmīga. Tādēļ priecājos par šo plašu atbalstu parlamentā, jo līdz šim esam daudz ko sasnieguši. Pirmkārt, stabila iedzīvotāju apgāde ar pārtiks produktiem, otrkārt vīdus un lauku kopšana, un treškārt vīdas aizsardzība, kā arī floras un faunas aizsardzība. Protams, ka ir jauna nākotnes uzdevuma, tā sauktā zaļā izaugsme, atjaunīgās enerģijas un bada apkarošanu pasaulē. KLP visā ES teritorijā rada darba vietas, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, no formas. Lajana ziņojums skaidri definē šos KLP uzdevums nākotnē, kā arī Lajana ziņojumā tiek skaidri runāts par divu pīlāru. Uh, principu KLP. Tagad mums jāparūpējas par atbilstošu finansējumu šai politikai. Paldies! Köszönöm szépen, következik Alfredo Antonio. Paldies! Nākamais runātājs ir Alfredo Antonio Dzīv. Grācie, signor prezidē. Paldies, priekšādātāji! Mm, es balsoju par Leona kunga ziņojumu jo uzskatu, ka ir nozīmīgi, lai mums būtu šī vienotā lauksainicības politika, lai mēs varētu to sekmīgi reformēt, tas jau notiek, un tā pašā laikā mums jāņem vērā uzdevumi, kas mūs gaida turpmākajos gados. Pieci šeit minētie elementi, kā ilgspējība, pārtiks produktu drošība, lauksaimniecība Eiropā, bioloģiskā daudzveidība un zaļā izaugsme, tie visi ir ļoti nozīmīgi faktori, kritēriji, kas ir jāņem vērā, uz kuru pamata ir jāveido šī jaunā lauksaimniecības politika. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja ir Krista Klāsa. Ar laimi ziņojumu mēs esam balsojuši par KLP nākotni un esam vienoti par to balsojuši, lai komisijai dot tādus skaidrākus un realizējamākus mērķus. Balsoju par, esmu iepriecināta par plašu atbalstu šeit parlamentā. Prasības veselīgai videi, pārtikai. Uh, ilgtspējīgai uh, ražošanai pieaug. Un tāpēc es jābūt gatavai šo ļoti nozīmīgo jomu veicināt un atbalstīt. Eiropas pienākums ir nodrošināt uh, tās iedzīvotāju apgādu ar pārtiku. Eiropā ir izdevīgi klimatiski apstākļi, tādēļ mūsu atbildība ir arī cilvēkus apgādāt ar pārtiks produktiem visā pasaulē. Eiropas Savienībai labāk un saskaņotāk jāsadarbojas ar uh, citu citām pasaules daļām. Mums ir jāgarantē arī labi darba apstākļi lauksaimniekiem un jāceras, ka pārtiks produkti dažkārt var tikt arī importēti. Veselīga vide jāveicina mūsu, pils, mūsu pilsoņiem, mūsu lauksaimniekiem jādod atbilstīga alga. Paldies! Kirskiki! Paldies! Tagad Sikerska kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, bet gribētu pateikt, ka iestājos par to, lai intervences mehānisms tiktu piemērots, un tas nav pretrunā ar brīvo tirgu. Mums ir jāatbalsta brīva attīstība lauksaimniecības reģionos, un mēs nedrīkstam aizmirst to, kādas ir demografiskās tendences. Cilvēki atstāja lauku reģionus, un mums kaut kā ir jārisina arī šīs problēmas. Uz laukiem ir daudz sliktākas iespējas attīstīties, veidot karjeru, uh, un algas ir apmēram par 60% mazāks nekā pilsētā. Pret to arī protestēja lauksaimnieki. Un ir pēdējais laiks runāt par ilgtspējīgu lauksaimnieku lauku attīstību. Lūdzu, Vaideres kundze es atbalstu šo rezolūciju jo tajā ir uzsvērti vairāki atbalstāmi priekšnoteikumi turpmākajai kopīgajai lauksaimniecības politikai. uzsvērts ka finansējums politikai jāsaglabā vismaz nākošajā ilgtermiņa finanšu periodā. otrkārt tiek prasīts lai tiešie maksājumi lauksaimniekiem būtu pilnībā finansēti no eiropas savienības budžeta treškārt ir atzīmēta godīgas konkurences nodrošināšana kas pagaidu kopīgajā lauksaimniecības politikā ir būtiskākais trūkums. kaut mana valsts latvija jau nozīmīgu laika posmu ir eiropas savienības dalībvalsts mūsu zemnieki subsīdijās saņem apmēram deviņdesmit eiro par hektāru kamēr grieķijas lauksaimniekiem tiek izmaksāti pie piecsimt piecdesmit bet vācijas un francijas zemniekiem virs trīssimt eiro par hektāru. šādas graujošas atšķirības kropļo konkurenci un visu eiropas savienības tirgu kopumā vēl jo vairāk tās palielina plaisu starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm ignorē kohēzijas principus un kavē to izpildi kā arī apgrūtina valstu ekonomisko attīstību. jaunā politika jāveido taisnīga ar līdzvērtīgu atbalstu tāda kas novērstu graujošās atšķirības un nodrošinātu godīgu konkurenci visā eiropas savienībā. Paldies! Tagad lūdzu Takulas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par Lionu kunga ziņojumu un vairākos punktos es um, nu, īsti neatbalstīju tos savas valsts interešu dēļ, bet kopumā Leona kunga ziņojums ir ļoti labs. Tās ļoti labi ilustrē uh, lauksaimniecības politikas reformas uh, svarīgos aspektus, un uh, mums, teiksim, ir situācija pavisam savādāk nekā Vācijā. Un uh, šeit uh, ir ļoti grūti runāt par tādiem vienotiem apstākļiem lauksaimniecībā dažādās dalībvalstīs, tāpēc dažus punktus šajā ziņojumā nevar atbalstīt bet ir svarīgi, lai mazās zemnieku saimniecības un mazās valstis uh, gūtu īpašu vērību, jo mums uh, lauksaimniecība ir mūsu uh, dzīves nodrošinātājs. Paldies! You, the... Paldies, priekšsēdētāji, ziņoju, balsoju pret šo te ziņojumu, jo visur Eiropā mēs, mums tiek budžets samazināšana, un uh, apvienotajā karalistē arī pensijas tiek samazinātas, tiek atlaisti cietumnieki, tāpēc, ka mēs nevaram atļauties viņus paturēt cietumos, bet šeit Eiropas parlamentā uh, pārstāvi uh, no konservatīviem un liberālām partijām, kuras veido šobrīd Lielbritānijas partiju, neko par labu nedara e, mūsu lauksaimniecībai. Es domāju, ka tas ir tik nepareizi. Un mēs nedrīkstam ļaut, e, lai būtu par ķīlniekiem lauksaimniecību, lauksaimniecību maksātu par to, e, kuri, ku, par, par šiem samazinājumiem. Bet es domāju, ka mums visiem kopā ir jācieš šobrīd krīzes rezultātā arī lauksaimniekiem. Paldies! Paldies, Kamārs, Kamāra kungs, nākamais. Paldies, priekšēdāja kungs. Es domāju, ka viens, ka mēs varam saprast, ka Eiropas līderi saprat, kā sajūtās, kad uh, otrais pasaules karš beidzās. Viņi centās uh, panākt kopējo lauksaimniecības politiku un pārtikas drošību, bet ja mēs skatāmies uh, uz šo te politiku 60 gadus pēc tam un skatāmies uz Eiropas pilsoņiem, mēs maksājam pirmkārt par nodokļiem, par subsīdijām, par demokrātiju un beigalā vislielās eh, cenas, ko par ko mums jāmaksā veikalos. Mēs runājām par kopējās lauksaimniecības politikas uh, reformu. Man liekas, ka mums jā, jāatmet šī, lauks, uh, šī KLP vispār. Tādējādi mēs ļausim mūsu nodokļu maksātājiem pašiem paturēt savu naudu savos maciņos un maksāt par to, ko viņi grib. Reforma nav uh, pietiekama, ir jāatmet tā vispār. Paldies! Paldies, un visbeidzot, Jātemakī kundzei vārds. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies. Es barsoju par Laina ziņojumu. Tas ir izsvērts. Un tas garantē to, ka visā Eiropā lauksaimnieki var strādāt, ka var tikt ražoti pārtiks produkti un līdz ar to pārtiks produktu apgāds var tikt garantēts. Bija atsevišķi punkti, kur es balsoju atšķirīgi no malas politiskās grupas, jo dažās uh, situācijās, dažos gadījumos tirgus regulēšana un intervence ir nepieciešama, lai nodrošinātu apgādu ar pārtiks produktiem un uh, lai nodrošinātu ilgspējīgu at attīstību. Paldies! Kādēk jelentésére, a halászati jelentésére ezzel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 ekoloģisks, sociāls un kvalitatīvs aspekts. Runājam par importiem. Un importiem jāatbilst tām pašām prasībām, kā Eiropas Savienībā ražotiem uh, produktiem. Jo, ja mēs mūsu krājumus ilgtspējīgi apsaimnojam, bet citās, citi partneri praktiski tos izsmelt, ko tas dod? Nākošais ir ekonomisks jautājums. Eiropas Savienība 40% pati sevi apgādā Un uh, zivju krājumi pasaules tirgos ir apdraudēti, tātad akvakultūrai ir liela nozoma. Mums jāveicina šī ekonomikas joma, jāveic pētējumi un jādarbojas ilgtermiņā, jo akvakultūra var ražīt darba vietas un uh, papildus uh, pievienoto vērtību mūsu Eiropas Savienībai. Paldies! Ujbol, Vaidere, Paldies! Vaiders, kur... Paldies! šis ziņojums uzsver ka ir jāsaglabā eiropas savienības zivsaimniecības ekoloģiskā un ekonomiskā dzīvotspēja tostarp tāda nerūpnieciskā zveja kuras apjoms piekrastes ūdeņos būtu vienmērīgs un kura palīdzētu saglabāt attiecīgo reģionu kultūras identitāti nodrošinātu darba vietas visos ražošanas posmos un drošas un kvalitatīvas pārtikas piegādes. diemžēl realitāte ir tāda ka latvijas zvejnieki saņem tik niecīgas kvotas un tik niecīgu eiropas savienības atbalstu ka mums ir izdevīgāk sagriezt laivas un pārtraukt zivsaimniecību. tā ir patiesi traģiska situācija tiek iznīcināta tradicionālā tautsaimniecības nozare valstī ar piecsimt piecdesmit kilometriem jūras robežu tiek nodarīts kaitējums mazajai zivsaimniecībai kopumā ar eiropas savienības politiku atbalstot rūpnieciskos ražotājus kuru zvejas prakse bieži ir kaitīgāka videi tādēļ es atbalstīju šo ziņojumu kas aicina mainīt esošo situāciju. Köszönöm Sean Kelly képviselő urat. Paldies. Kelly kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu un es sveicu um, Man es ļoti priecājos par debatēm, kādas mums bija, un es gribētu teikt dažus vārdus. Vispirms mums ir pirmkārt jārūpējas par saviem pilsoņiem, un tas attiecās uz piekrastes reģioniem, uz piekrastes pašvaldībām, un e, tās jau, kas gadu simtiem ir dzīvojušas vai pārtikušas no uh, zvejniecības Mums ir vajadzīgi augsti standarti attiecībā uz produktiem, kas tiek importēti uz Eiropas Savienību, un daudz vairāk jādara uh, lauksainiecības attīstībai, lai mēs varētu uh, nodrošināt labu piedāvājumu un pieprasījumu. Paldies! Paldies! Un tagad Kemala Kemals Saīts. Lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies jums un visiem jūsu līdzstrādniekiem par pacietību. Par, es domāju, ka uh, pašreizējā zilsaimniecības politika ir nevis kopīga, bet tāda komunistiska zilsaimniecības politika. Un, uh, kā mēs zinām, uh, tad uh, šī komunistiskā politika ir novedusi tikai pie tā, ka uh, nepareizi darbojas kvotu sistēma, ka zivju krājumi ir ārkārtīgi samazinājušies un mums ir jāskatās uz to, kas notiek Islandē un Latvijā uh, Jaunzēlandē, kur tiešām uh, valsts politika ir bijusi tāda, ka piekraste zvejnieki saņem atbalstu un var vairākas paudzes pēc kārtas ilgstoši nodarboties ar šo zvejniecības amatu. Un Eiropai tiešām vajadzētu padomāt, ko no tā var mācīties. Paldies! Paldies jums liels! Arī mēs, protams, esam noraizējušies par nākotni. Un tagad mums ir pārtraukums līdz pulkstens trījiem. Paldies! Official. Official.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 Maguvūkungs ir cilvēktiesību kaismīgs aizstāvis, un viņš tika ievietots cietumā Zimbabvē. Mēs pieprasām, lai Maguvu kungs tiktu atbrīvots, ir e, jāveic tiesas izmeklēšana saskaņā ar visām noteiktajām normām.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 Šajā gadījumā mēs visi satraucamies par to, kā tiek iegūti dimanti. Mēs zinām, ka Zimbabve ir Kimberlīs procesa brīvprātīgs